Ladies and gentlemen, can you... Dāmas un kungi, vai jūs lūdzu varētu apsēsties? If you're going to be joining us. Thank you very much. Paldies. This is an opportunity for us. Šī ir iespēja mums um, noturēt uzklausīšanu par transatlantisko tirzniecības un investīciju partnerību starp Eiropas Savienību un ASV par publisko iepirkumu un par izaicinājumiem un iespējām gan Eiropas, gan Amerikas pusē. Sveicu mūsu runātājus, mūsu viesus un sveiciens arī mūsu skatītājiem tīmekļu vietnē. Šis sarunas par tētepas nolīgumi ir ļoti svarīgi Simko komitejai. Mums ir atbildība par patērētāju aizsardzību un standartizāciju, kā arī par valstu un pašvaldību iepirkumu. Par to arī šodien runāsim. Mums ir bijusi kopīgā komitejas sanāksme uh, ar tiesniecības komitejas priekšādātājs veicu jūs Langas kungs šeit. Tā notika februārī. Un Tad mēs skatījām patērētā jautājumus un standartus, un toreiz teicām, ka mēs gribētu tuvāk aplūkot uh, valsts iepirkuma jautājumu, un to tieši darām šodien. Es vadīšu pirmo uh, paneļa daļu, un pēc tam uh, Tirzniecības komitejas priekšsēdētājs Langas kungs vadīs otro daļu. Vai jūs tagad gribētu kaut ko pateikt? Jūs paldies. Paldies, Fordas kundze, dārgie kolēģi. Jā, jā, mikrofons ir ieslēgts. Fordas kundze, dārgie kolēģi, tiešām pašvaldību un valsts iepirkuma jautājums. Uh, TTIP sarunās ir izšķirīgi svarīgs. Mēs, kā Eiropas Savienība, vēlamies pieeju valsts iepirkuma tirguma ASV. Jūs zināt, ka apmēram 12% uh, no IKP ir saistīta ar uh, publiskā iepirkuma tirgu ASV un uh, ar Dīma Ameriku likumu un Džonsa likumu uh, Eiropas Savienības uzņēmumi nevar piedalīties šajā tirgu ASV. Un šī uzklausīšana nāk īstajā laikā, jo nedēļas nogalē svētdien uh, prezidents Obama ieradīsies eh, Hanoveras gada tirgū, tā ir man dzimtā pilsēta, un varbūt viņš dos jaunu impulsu sarunām, jo līdz šim uh, sarunas eh, īpaši uz priekšu nevirzās. Un tas ir nepieciešams, ja vēlamies noslēgt šādu vienošanos eh, Obama vadīšanas laikā. Tātad tas ir ļoti svarīgs brīdis eh, visam sarunu procesam, un tāpēc ir ļoti labi, ka šodien varēsim intensīvi diskutēt par uh, publisko iepirkumu. Pirmā uzklausīšanas daļa to vadīs uh, kolēģe Fordas kundze. Tagad par, uh, tur runāsim par iekšējiem aspektiem, par to, kā palielināt valsts iepirkumu tirgumu Eiropas Savienībā, un otro daļu vadīšu es, un tur mēs vairāk runāsim par to, kā notiek sarunas uh, un kā varētu nodrošināt eh, tālāku darbību un kā piekļūt eh, publiskā iepirkuma tirguma ASV, lai nodrošinātu nediskriminatoru un caurskatām pieeju. Es domāju, ka viss ir eh, gatavs, viss ir kārtībā. Mūsu eksperti ir ieradušies, ir nodrošināta uh, arī dzimumu līdztiesību, un varam sākt priekšsēdētāji. Mūsu pirmais runātājs ir Filips Citrons, eh, kas ir Eiropas celsceļa eh, nozares organizācijas ģenerāldirektorārs. Otrā runās eh, Inga Šena, kas ir kuģu un jūrniecības asociācijas pārstāve, un pēc tam Daniela Baso no Arotbiedrību konfederācijas ETUK. Tātad, lūdzu, Filip, jums vārds kā pirmajam. Merci, madame le Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies abām komitejām, INTA un uh, IMKO, ka man ielūdzāt. Tā kā esmu sagatavojis uh, slaidus angļu valodā, uh, tad runāšu angļu valodā, tikai pateikšu pāris uh, vārdus uh, līdz uh, slaidi uh, parādās uz ekrāna. Tātad slaidi ir aizmugurēs, tos neredzu, bet nu labi. Uh, Gribēju pateikt, ka mums šīs tētips sarunas ir ļoti, ļoti svarīgas, jo daudzi uzņēmumi, kas uh, ietilpst UNF asociācijā, tātad man ir. Tātad uh, daudz uzņēmumu, kas ir UNIFA biedri, strādā ASV tirgū un uh, vēlas strādāt šajā tirgū. Kā jūs redzat uh, slaidos, tad uh, Mums ir uh, 84% tirgus daļas uh, Eiropā, un mēs dodam 46% ieguldījumu pasaules uh, dzelzceļa ražošanā. Nākamajā slaidā jūs redzat visus šos uzņēmumus, kas uh, ir um, tie, kas strādā ASV, neiedziļināšos detaļās, bet svarīgi ir tas, ka uh, Nākamajā slaidā jūs redzat to, ka šis tirgus aug. Kā jūs redzat, tad uh, eh, ASV uh, eh, dzelzceļa piegādes tirgus uh, pieaugs 3,3 par 3,3% turpmākajos gados un sasniegs 22,5 miljārdus ASV dolāru. Un jūs redzat, ka šī, šis pieaugums ir ļoti svarīgs mums bijis. Un mēs gatavojam jaunu ziņojumu par uh, šo te ASV dzelzceļa tirgu par prognozēm, un mums, prāt, tas ir ļoti būtisks tirgus. Jūs zināt, ka ir arī sastrēguma problēmas, bet ir svarīgs arī kravu tirgus, tas mums ir ļoti svarīgs tirgus. Nākamajā slaidā redzat, ka mums ir daudz šķēršļi publiskajam iepirkumam. Uh, Daudzi uh, dzelzceļa ražotāji ir uh, jau strādā ASV tirgu un tomēr ir virkne barjeru eh, darbam uh, strādāšanai šajā tirgu. Pirmkārt ir PTO uh, ierobežojumi GPA, jo ir tikai 37 štati, kas tur ietilpst. Un uh, transporta vienības un masveida tranzīta iepirkums tur neietilpst. Un ir arī šīs, šīs Buy America prasības federālā līmenī, jo ir uh, transporta administrācijas uh, um, iestādes um, uh, noteikums, ka ritošiem sastāvām 60% ir jānāk no vietējiem ražotājiem. Un uh, tur, kur ir runa par um, uh, dzelzceļu, par uh, federālo dzelzceļa administrāciju, tur ir jābūt 100% vietējā ražojuma um, produktu. Un tad ir arī šis 1097 likums, kur arī ir būtisks prasības noteikts. Nākamajā slaidā redzēsiet, kādas ir pēdējās tendences dzelzceļa sektorā. Uh, ir spēcīgs politiskais spiediens, lai vēl pastiprinātu šīs prasības, eh, iepirkt vietējā ražojuma produktus. Un, um, un šobrīd eh, tiek eh, ļoti rūpīgi arī pētīt visi gadījumi, un izņēmumu gadījumus ir ļoti grūti apstiprināt. Ir pieņemts arī uh, Amerikas eh, virzemes transporta likums. Eh, tur ir runa par 305 eh, miljārdiem ASV dolāru piecos gados, un tur būs jāpalielina līdz 70% šīs īpatsvars vietējā ražojuma produktiem. Uh, un galu galā tiks sasniegt šie 70%, un tas mums nav nekas labs. Jūs arī zināt, ka tiek visu laiku piedāvāts palielināt prasību pēc vietējā iepirkuma līdz pat 100%. Un, piemēram, ir šis Grow America Act, kas kongresā tiek apspriests. Štatu līmenī arī ir um, ļoti satraucoša situācija, jo, piemēram, ja netiek lietots federālais finansējums, tad uh, ir arī prasības iepirkt vietēji ražojumu produktus, uh, piemēram, Bostonas vai Čikāgo uh, līguma kontekstā. Un nesen uh, transporta departaments uh, ir sagatavojis uh, regulas projektu par uh, uh, priekšrocību uh, Uh, izvēlēties vietējos uh, izpildītājus uh, dažādos līgumos, iepirkuma līgumos. Un tagad nākamajā slaidā par dzelzceļu. Mēs satraucamies par sekojošo, ka ir šīs prasības aizvien pieaugušā apmērā iepirkt vietējos uh, ražojumus. Mēs uzskatām, ka uh, vietējo priekšrocību īstenošana nav ilgtermiņa risinājums, tas pat var nodrošināt pie tā, ka tiek pārvietotas darba vietas. Un uh, galu galā tas ir ļoti svarīgs uh, jautājums, proti, ka šīs prasības um, novadīs pie tā, ka aizvien vairāk tiks izmantoti valsts uzņēmumi. Un uh, Bostonas un eh, Čikāgo eh, līgumus, piemēram, ieguva eh, ķīnieši CNR, CSR, un tagad tas ir lielākais dzelzceļa ražotājs pasaulē, un šie fakti ir ļoti svarīgi. Ko tad UNIFE grib pateikt? Mēs uzskatām, ka mums ir jāpanāk vienot spēles noteikumi starp ESV un Eiropas Savienību Eh, runājot par publiskā iepirkuma noteikumiem um, transporta jomā. Un tas jātiecina uz visām iestādēm ASV. Un šie Buy America noteikumi kavē Eiropas Savienības piegādāto iesaistīšanos ASV tirgū. Un ceturtais punkts eh, jāuzlabo pārvaldības praksi visos līmeņos, un tas ir ļoti svarīgi arī MBU, kas mūsu uzņēmē darbībā ir ļoti svarīgi. Un eh, mēs uzskatām, ka dzelzceļa uh, ražošanas nozara būtu jāizslēdz uh, no šīm prasībām iepirkt vietējos produktus. Uh, Nu, tas ir tik tālu par tām problēmām, ar kurām mēs saskaramies, un paldies parlamentam par sniegto atbilstu šajās ļoti delikātajās sarunās. Bet, kā jūs redzat, mēs esam ļoti delikātā situācijā šobrīd ASV. Paldies! Lielas paldies! Un tagad eh, Čingšen kundze runās par um, kuģiem. Mani sauc Čingšen, es esmu. Uh, tirzniecības politikas uh, konsultante. Mēs esam uh, kuģu ražotāji, Sea Europe, mēs neesam kuģu īpašnieki vai operatori. Mēs simtprocentīgi pārstāvam Eiropas kuģu ražotājus. Un mūsu nozara ir ar 91 miljārdu uh, eiro gada apgrozījumu, un mēs uh, piedāvājām apmēram 500 tūkstošu darba vietu. Sea Europe ļoti aktīvi ir iesaistījusies TTIP procesā, un šā gada sākumā mēs nosūtījām tirsniecības delegāciju uz Vašingtonu, lai runātu ar um, Amerikas pusi. Kāpēc mēs tur bijām? Tāpēc, ka mēs saskaramies ar dažādām dažādiem ierobežojumiem jūras lietu ziņā, kas kavēja to, kā mūsu kuģus varēja pārdot ASV vietējā tirgu. Un šo ierobežojumu vidū svarīgākais ir Džonsa likums un valsts iepirkuma ierobežojumi. Pirms pievērsīšos šodienas prezentācijas tēmai, pavisam īsi gribētu izstāstīt, kas tad ir Džonsa likums. Uh, Tas ir simts gadus uh, vecs um, likums, kurā ir noteikts, ka preces un uh, cilvēki ir uh, jāpārvieto uh, starp divām vietām ASV. Ja tas ir ar kuģi jādara, tad tam visam ir jābūt zem ASV karoga, ASV ražotam kuģim un tā tālāk. Uh, arī apkalpē jābūt no ASV. Un mums lielākā problēma ir tā, ka šim kuģim ir jābūt ražotam ASV. Tātad mēs varam um, transportēt preces no Eiropas uz Ameriku un atpakaļ, bet pēc tam mēs nevaram ar šo Eiropā ražoto kuģi veikt uh, pārvadājumus ASV ietvaros. Uh, Bet uh, varbūt, ka mums izdosies šo likumu mainīt TTIP ietvaros, bet joprojām ir liela problēma šie valsts iepirkuma ierobežojumi. Un šeit es gribētu jums parādīt uh, dažus uh, Eiropas uh, specializēto augsto tehnoloģiju kuģu piemērus. Uh, ko um, ASV parasti uh, tad tie ir um, valsts īpašumā, tātad uz tiem attiecas valsts iepirkuma noteikumi. Un šo iet, ierobežojumu dēļ šie kuģi nevar iekļūt ASV tirgu, un tā ir problēma mums. Bet patiesībā tā ir arī problēma amerikāņiem, un kāpēc tad tas tā ir? Es uh, došu jums ļoti vienkāršu piemēru - ledlauži. Jā, ASV ir liela, spēcīga valsts, bet uh, viņu ledlaužu flotē ir tikai divi, uh, vairāk kā 40 gadus veci uh, ledlauži, un tikai viens uh, darbojas. Un otrs uh, tiek izmantots rezerves daļām, lai šis viens ledlauzs varētu darboties. Uh, un lai viņi varētu turēties līdzi Krieviem un eh, īstenot savas prioritātes Arktikas jomā, prezidents Obama teica, ka viņiem ir jāatjauno savu flotu, viņiem ir vajadzīgi trīs ledlauži, bet tad, lai uzbūvētu un vienu ledlauzi ASV ir vajadzīgs viens miljards eh, ASV dolāru, un tas prasa uh, desmit gadus. Un viņiem nav tehnoloģiju, arī viņiem ir jāiepērk tad uh, tehnoloģijas no Eiropas vai jāsaņem licence. Un pat ja viņi būs atrisinājuši visas šīs uh, lietas, ja viņi būs iepirkuši šo tehnoloģiju un uh, visu atrisinās, tad tik un tā viņiem būs problēma, jo šis kuģis nekad netiks pabeigts pirms uh, šis vecais kuģis beigs strādāt. Tātad viņiem ir milzīga problēma, kā viņi var rast risinājumu. Risinājums ir šeit, Eiropā, jo, kā jau es teicu, mums ir šīs tehnoloģijas, mums ir pieredze, un mūsu cena ir trešdaļa no tā, uh, cik tas izmaksātu uh, uzbūvēt kuģi Amerikā, un mūsu piegāžu termiņi ir daudz īsāki, bet tā kā ir šie valsts iepirkuma uh, ierobežojumi, tad viņi nevar iepirkt kuģus no mums, nevar saņemt mūsu palīdzību. Uh, Un uh, šie iepirkuma ierobežojumi uh, būtiski ietekmē arī uh, jūras lietu ražotājus Eiropā, jo tur ir 60% vietējā produkta prasības kuģiem. Tas nozīmē, ka jebkurš jūras aprīkojums, kas ir ražots Eiropā, nevar tikt eksportēts uz Eiropu Uh, um, ASV. Un šie te ostas apkopes, jeb dredžēšanas kuģi arī nevar tikt eksportēti. Un uh, tāpēc šie um, kuģi ir uh, ļoti uh, dārgi un uh, neatbilst šīm prasībām. Un tāpēc nevar tikt eksportēt uz ASV. Tātad ar visiem šiem ierobežojumiem un šo vietējo protekcionismu, pie kā tad tas ir novedis? ASV gandrīz vairs netiek nekas ražots. Paraugieties uz Eiropu, mēs joprojām eh, šeit eh, dzīvojam, strādājam un, un aktīvi darbojamies un esam vadošie pasaules tirgū, jo mēs ticam brīvam tirgumu Mēs ticam, ka aktīvi strādājot un atrodot nišu tirgus var labi darboties. Mēs esam daudz attīstītāk šajā jomā, bet, protams, mums ir arī daudz negodīgas konkurences citur pasaulē, piemēram, no tāliem augsturumiem tiek, notiek iejaukšanās no valstu puses, uh, Un uh, mēs vēlamies tādu tirgu, kurā varētu godīgi konkurēt uz vienādiem noteikumiem. Noslēgumā gribu teikt, ka mūsu vēstījums ir ļoti vienkāršs. Ja ASV var atvērt publiskā iepirkuma tirgu uh, jūras apriekuma ziņā, tad mēs, uh, Eiropas kuģu ražotāji, varēsim ražot, varēsim piegādāt visus kuģus, kas amerikāņiem ir nepieciešami. Paldies! Thank you. Paldies. Jāsaka, ka arī visas prezentācijas mūsu komitejas tīmekļa vietnē būs izlasāmas pēc kāda brīža. Um, third... Trešā runātāja, trešais runātājs ir Daniels Baso no ETUK. Un mēs arī pieņemam kolēģu tātad vēlmi izteikties. Paldies, jā, savā, nu, visai lakoniskajā prezentācijā es tieši vairāk runāšu par uh, Eiropas Savienības dimensiju. Un, protams, šis jautājums arī ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības darba ņēmējiem. Mēs ļoti daudz esam sadarbojušies ar saviem kolēģiem Amerikā, tāpat kā arī uh, ar Kanādas darba ņēmēju kongresu un arī Eiropas uh, vispārējais nozīmes pakalpojumu dienestu. Un mēs uzskatām, ka publiskais valsts iepirkums ir kas tāds, kas varētu samazināt bezdarbu, veicināt ilgtspējīgu attīstību un ņemt vērā arī vietējo kopienu un vietējo pašvaldību intereses. Un jāsaka, ka Eiropā apmēram puse no valsts pasūtījuma tiek veikta tieši vietējā un reģionālā līmenī. Domāju, nav arī nekāds noslēpums, ka mūsu draugi no arotbiedrībām ASV atbalsta, protams, savu tirgu, galvenokārt savus intereses, bet mūsu arotbiedrības vēlētos redzēt labāku likumdošanu šajā līmenī un par ko tad mēs šeit varētu runāt? divi aspekti. Pirmām kārtām SDO <clears throat> 94. konvencija par uh, darbaņēmēju interesēm uh, izsludināt konkursu un tālāk arī uh, valsts uh, iepirkuma direktīva Eiropas Savienības līmenī. Un mēs nevēlamies, lai ne TTIP, ne CETA kaut kādā veidā nelabvēlīgi ietekmētu šos divus būtiskos līkumus. Uh, Pirmām kārtām 94. konvencija, tā jau ir nu, sena, datēta ar 52. gadu, bet tur ir norādīts, kādas ir darba spēka iespējas un noteikumi runājot par šiem konkursiem un valsts iepirkuma procedūras laikā tiek runāts arī par darba koplīgumiem un bet konvenciju uh, nav ratificējušas ne ASV, ne Kanāda. To ir uh, eh, ratife, ratificējuši tikai desmit Eiropas Savienības dalību valsts, un mēs vēlamies, lai visas dalību valstis ratificētu šo konvenciju. Un par valsts iepirkumu direktīvu. Mūsuprāt, tā ir patiešām izdevusies. Tur ir eh, paredzēta arī tāda, nu, labvēlīga attīstība, arī saistoša sociālā klauzula, kur ir galvenie, piemēram, arotbiedrību aspekti iekļaut, runājot par sociālajiem kritērijiem, caurskatāmību un iespējām vest sarunas par darba koplīgumiem. Tādēļ direktīvu vērtējam kā um, gana labu. Direktīvas pārskatīšana, nu, ja atceraties, sākās 2011. gadā. Un neskatoties to, ka varbūt politiskā situācija nebija pārāk izdevīga, tomēr arotbiedrību balss izskanēja pietiekami skaļi, un tad turpinājās sarunas starp komisiju, parlamentu un dalību valstīm. Direktīvas stājās spēkā 2014. gadā un to vajadzēja īstenot uh, līdz šī gada aprīlim. Un mēs tātad vēlētos, lai šī direktīva turpinātu darboties un lai TTIP to nevājinātu. Un bija runāts arī par sociālajiem dienestiem, sociālajiem pakalpojumiem un arī sociālo-ekonomisko spēlētāju un uh, pakalpojumu nodrošinātāju nozīmīgums tika pieminēts. Tika runāts arī par šo zemāko izmaksu kritēriju. Šis kritērijs ir um, ticis mazināts. Ārotbiedrības nevēlas, lai sarunas par uh, koplīgumu un uh, šie sociālai standarti tiktu uzskatīti par šķēršļiem, uh, ņemot vērā valsts iepirkumu vai arī TTIP. Ir arī šis uh, strīdu risināšanas mehānisms, un mēs vēlamies, uh, lai komisija vienmēr uzmanīgi skatītos, slēdzot līgumus ar partneriem, lai vienmēr ir ievērots šie standarti. Un Valsts iepirkuma klauzulām ir jābūt arī saskaņā ar sekundāro likumdošanu, ņemot vērā tirzniecības nolīgumus un Eiropas uh, Savienībā spēkā esošo likumdošanu. Paldies! Thank you. Paldies! At the moment we have a Nu, tagad būs 20 eh, minūtes atvēlētas jautājumiem un atbildēm. Četri kolēģi līdz šim ir pauduši vēlmi izteikties. Marija Grapīni, Amīnas kungs, Dantāna kungs un Evelina Gebharde. Vai vēl kāds vēlas izteikties? So, Marija. Marija Grapīni. Mulțumesc, doamna președintă. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo ideju organizēt šīs debatas par tētip, par uh, publisko iepirkumu. Es uh, gribēju tātad atzinīgi novērtēt šo uh, ideju par šo uzklausīšanu. Paldies arī par šīm prezentācijām. Tās bija ļoti informatīvas un interesants. Diemžēl man jāsaka, ka Mani nedaudz eh, pārsteidz tas, ko es dzirdēju. Es eh, organizēju tādu pašu pagā, uzklausīšanu pagājušajā gadā eh, savā valstī, un mēs runājam par tiem pašiem jautājumiem. Paldies Lāngas kungam par to, ka šie temati šodien tika iekļauti, bet tik un tā es redzu, ka šeit ir divas lielas problēmas. Uh, dzelzceļa nozare un kuģu būvas uh, nozare. Tās ir uh, divas uh, nozares, kuras ietekmē viss, kas šodien notiek, bet tās nav vienīgās ietekmētās nozares, kuras ietekmē šīs sarunas par tētipu. Es vienmēr esmu atbalstījusi arī balsojumos eh, normu harmonizāciju un eh, mm, tirgus atvēršanu. Mums nav šāda Džonsa likuma, jeb Buy Europe likuma Eiropā. Mums um, ir izdevies tiešām izmantot tirgus spēkus, un uh, tomēr mums jābūt arī pieejai ASV tirgumu, un nevajag atkāpties, nevajag piekāpties. Uh, Parlamentam ir jāizdara spiediens uz sarunu vedējiem, kas ir saņēmuši mūsu mandātu, lai eh, netiktu aizmirsts eh, šis eh, pamatvirziens, šis sarkanais pavadiens, ka mēs vēlamies vienādus spēles noteikumus ASV un Eiropā. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim darba vietas Eiropas ražošanas nozarēs. Uh, Un vēl pāris lietas. Arī patērētāja aizsardzība vājinās, jo mēs ļoti labi zinām, kādas ir attiecīgās normas ASV un Eiropā šajās jomās. Eiropa ir pieņēmusi daudz likumdošanas attiecībā uz patērētāju aizsardzību, un ASV situācija nav gluži tāda pati. Uh, un mums ir jāizdara spiediens uz sarunu vedējiem. Paldies! Marija Arīna, sorry about the confusion. Marija Arīna, es atvainojos par uh, apjukumu. Paldies, jā, tā ir, ka Marija šis vārds ir ļoti izplatīts un neesmu tāda vienīgā šeit parlamentā. Paldies uh, trim runātājiem, kas izteicās ļoti interesanti. Uh, par valsts iepirkumu, un tas skar gan dzelzceļu, gan uh, kuģu būvi un citus jautājumus. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, vai tirgus atvērtības jautājums, runājot par publiskā iepirkuma tirgu ASV, vai tai būtu jābūt sarkanajai līnijai uh, šajā uh, transatlantiskajā līgumā? Tas ir pirmais jautājums, kas ir jāuzdod. Es uh, uzklausu jūsu kritiku, jūsu atbalstu sarunām, bet ja amerikāņi nebūs gatavi atvērt tirgu, mēs zinām, ka tas nav vienkārši jautājums, vai jums tas uh, būs kā sarkanā līnija attiecībā uz tām nozarēm, kuras jūs pārstāvat? Otrs jautājums. Jūs zināt, ka šīs tētības sarunas uh, ASV kontekstā ir diezgan sarežģītas. Uh, bet blakus šīm sarunām ir arī uh, nolīgums ar kanādiešiem. Vai nolīgums ar Kanādu uh, neriskē uh, samazināt to spiedienu, kur izdarām uz amerikāņiem, jo pateicoties Kanādas uh, atbalsta nolīgumam visiem Kanādas un ASV kopu uzņēmumiem būtu pieeja transatlantiskajam tirgumu, un tāpēc mums vairs nebūtu iespēja kaut ko panākt no amerikāņiem, jo viņi būtu jau daudz panākuši ar Kanādas nolīgumu starpniecību. Tātad, ko jūs par to domājat? Vai nebūs tā, ka ASV uzņēmumu caur Kanādu varētu saņemt visu, ko viņi vēlēsies, un viņiem vairs tad nebūs interese piekāpties mūsu prasībām, Eiropiešu prasībām. Trešais par šo dredžēšanu. Jūs zināt, ka Eiropas konstruktoriem ir, un kuģu būvētājiem ir bijis ļoti sarežģīti pārdot šos kuģus amerikāņiem tieši šo 60% prasības dēļ. Vai šie uh, pakalpojumu uzņēmumi uh, Uh, var varbūt ieņemt pozīcijas ASV, nepārdodot savus uh, um, produktus, bet varbūt veicot pakalpojumus un tādējādi um, izmantojot ASV darbspēku un ievērojot šo 60% noteikumu. Paldies! Un ja mēs runājam par šo sasaisti starp ASV un Kanādas nolīgumiem, varbūt, ka komisija vislabāk varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, saka priekšsēdētāji. Dantonkungs. Paldies. Nu jā, esmu šodien pirmais runātājs, kam nav vārdā Marija. Daži jautājumi tagad patiešām bija ļoti interesanti skatīties šīs prezentācijas, un arī tas ļoti labi demonstrē, cik protekcionistisks ir Amerikas Savienotās valstis. Daži jautājumi pirmiem diviem runātājiem. Nu, kā jums šķiet, vai ASV varēs kaut ko darīt un arī piekāpties runājot par šo Jones likumu? Un, protams, arī detaļās bieži vien slēpjas visa lietas būtība un Nu, vai patiešām viņi būtu gatavi piekāpties arī attiecībā uz konkrētām daļām šajā Jones uh, likumā un ņemt vērā arī mūsu intereses un arī prezentācijas ļoti labi pie, parādīja, kā piemēram uh, šīs barjeras, uh, tirsniecības barjeras un tarifu barjeras nelabvēlīgi ietekmē konkurenci, izaugsmu un darba vietu radīšanu. Un, protams, šāds barjeras pastāv arī Eiropā. Un, ja mēs runājam par šo bir, barjeru nojaukšanu ASV, vai tas varbūt varētu radīt Eiropas Savienībā jaunas un tādas labākas, kvalitatīvākas darba vietas. Un tagad eh, varbūt tas, ko arī Marija Grapīnī um, pieminēja, runājot par eh, patērētāju aizsardzību. Protams, ASV šo jautājumu aplūkot citādāk, runājot par uh, patērētāju aizsardzību un vīdes aizsardzību. Viņiem tur ir arī uh, nu, ļoti daudz uh, tiesu darbu par to. Un vai patiešām vienkāršāk uh, ir, piemēram, ASV uh, izdarīt atkāpes vīdes likumdošanā un sociāla likumdošanā, vai arī vienkārši tie ir mūsu aizspriedumi šeit Eiropā? Paldies! Evelīna Gebhardt. Jā, tagad. Paldies. Paldies, ka esat organizējuši šo uzklausīšanu par tik ļoti aktuālu jautājumu. Man ir um, drīzāk uh, piezīmes, nevis jautājumi. Tātad uh, par to, ko mēs šodien esam jau dzirdējuši. 60% ierobežojums. Uh, Eh, runājot par eh, federālo eh, līmeni, un ir paredzēti vēl papildus ierobežojumi štatos, tas, protams, rada problēmas, bet, ja esmu visu pareizi sapratusi, tad mēs noslēdzam līgumu ar federālo visu valsti, nevis atsevišķiem ASV štatiem. Nu, kā tad vispār tas ietekmēs situāciju atsevišķos štatos? Es domāju, šis jautājums noteikti ir. Ap, jāsaprot padziļinātāk. Un nevar jau būt tā, ka, piemēram, federālā līmenī tirgus ir atvērts, bet štatos nē. Bet, nu, noteikti šāds jautājums kādā brīdī uh, uzpeldēs. Un tā tad, cik liela ir federālās valsts ietekme? Man šķiet, ka, nu, nepārāk liela. Un otra piezīme, ko gribēju šeit minēt, mums ir jābūt patiešām ļoti. Uh, konsekventiem savos politiskos lēmos. Kundze, kas runāja par kuģu būvi, teica, ka Amerikā eh, šos kuģus drīkst ražot nu, tikai Amerikās eh, teritorijā. Es atceros, ka Eiropas Savienībā jau ir bijušas līdzīgas diskusijas par kabotāžu. Tātad, ja mēs neesam gatavi atvērt šo tirgu, kā tad mēs varam pieprasīt to no citiem? Un vai gal galā tas nenozīmētu, ka mūsu pieņemtās normas, kas ir domātas arī darba ņēmēju aizsardzībai, tādā veidā tiks apšaubītas? Mums ir jābūt ļoti modriem, un jāapzina, kā tas varētu ietekmēt mūsu tirgu. Tas ir jautājums, kas man nodarbina jau ilgāk laiku, nu varbūt arī komisija varētu atbildēt. Un trešā piezīme. Tātad uh, valsts um, iepirkums, um, kā tas ir atrunāts Eiropas direktīvā, īstenībā tur ir ļoti moderni kriteriji nosprausti gan konkursu procedūrai, gan iepirkumam, runājot par ekoloģiju, sociālajām normām un arī par uh, vispārējais intereses pakalpojumu tādu aizsardzības modeli. Mums noteikti ir jāparūpējas, lai tas viss nu, nesašķobītos, lai tas netiktu apšaubīts, lai šie pamati netiktu apšaubīti, ņemot vērā uh, līgumu ar ASV, jo tas ir, tās viss ir joms, kas Eiropā ir ļoti svarīgs, un no rezolūcijā tas ir minēts. Paldies. Daniels, kas pārī lūdzu. Paldies. Dārgie kolēģi, es gribēju papildināt Gerbhards kundzes um, pašās beigās um, minētās domas jo jāsaka, ka daudzi pilsoņi, sevišķi runājot par valsts pakalpojumiem un valsts iepirkumu, ir noraizējušies, nu, ka kaut ko varētu privatizēt, un es domāju, piemēram, par ūdens apgādi manā dzimtenē un, piemēram, arī citiem komunālajiem pakalpojumiem Lielbritānijā. Eiropas parlamentā mēs visi esam viens prāts, neesmu vēl dzirdējis kādu kolēģi kurš piekristu TTIP, ja galu galā kaut kas varētu nu, ietekmēt komunālos pakalpojumus, par kuriem ir atbildīgs pašvaldības, valstis un pilsētas. Un mums par to ir jārunā pietiekami skaļi. Nu, neparakstīsim nekādu TTIP, ja tiks nu, nelabvēlīgi ietekmēt šī komunālo pakalpojumu sniegšana. Un ja tas tiks privatizēts. Uh, un gribēju vaicāt, vai kāds no referentiem varētu pastāstīt, nu kādas tagad, kāda tagad ir situācija tirgos runājot par valsts iepirkumu, cik liels uh, tagad ir to pakalpojumu skaits Eiropā, ko ASV uzņēmumi piedāvā šeit, un savukārt cik daudz uh, pakalpojumu, arī vispārīgs intereses pakalpojumu Amerikā sniedz Eiropas uzņēmumu. Nu, kāda izskatās šie skaitļi, un tas, protams, arī ietekmē situāciju darba tirgu ar darbvietām. Paldies! Nu, varbūt arī uz to komisija varētu atbildēt, saka priekšsēdētāji. Vēl divi runātāji - Jākonsārī kundze un tad Finkler kungs. Līza pirmā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pavaicāt komisijai, nu, kāds varētu būt tāds uh, grafiks. Esam dzirdējuši, ka ASV arī ir nu, tāda liela pretestība pret šādiem tirzniecības nolīgumiem, un, protams, tas ietekmēs arī šo klusā okeāna valstu tirzniecības nolīgumu. Nu jā, un tagad pilnā sparā norisinās prezidenta vēlēšana kampaņa. Un jāsaka, ka uh, neviens no šiem uh, top kandidātiem uh, nav sajūsmā par TTIP. Par TTIP īstenībā, nu, uh, vairāk runā tā nevisai glaimojoši nekā otrādi. Tas viss neizstāsta nesko iepriecinoši. Es neesmu izpētījis katru detaļu šajos līgumos, bet varbūt būtu labāk runāt par nodokļu paradīzēm. Jo tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors, un par to vajadzētu uh, Uh, runāt un runāt tā padziļināt, nevis to tikai tā ātri uh, apspriest un pēc tam kaut kur nogrūst. Paldies, un Vinklēr kungs, es gribētu, lai arī mūsu viesi varētu atbildēt uz jautājumiem. Un, nu, varbūt runājiet eh, tā konkrētāk, uzdodot jautājumus, kas eh, tieši attiec uz mūsu viesu darbības lauciņu, jo daži jautājumi vairāk tika adresēti tieši komisijai. Vinkler eh, kungs, jā, paldies, paldies, ka jūs abu mm, komiteju vārdā organizējāt šo uzklausīšanu. Jāsaka, ka valsts iepirkums ir saistīts ar reciprocitāti, pieeju tirgiem, konkrētiem standartiem, bet tam ir arī nenoliedzama politiskā nokrāsa un komitejas priekšsēdētājs Langas kungs arī pareizi teica, ka Obamas kungs drīz eh, varētu ierasties Eiropā, un mēs ļoti labi zinām, ka 2017. gada janvārī, nu kas tad varētu notikt, kad Obamas administrācija nodos eh, stafets eh, kociņu nākamajai. Bet runājot par valsts iepirkumu, gribēju uzsvērt uh, sekojošo aspektu, proti vīzu režīms um, Eiropas Savienības pilsoņiem. Es gribētu pavaicāt abiem pirmajiem runātājiem, tātad viņi pārstāv uh, dzelzceļu un kuģniecību. Uh, Un ir jāsaka, ka, piemēram, Rumānijas pilsoņiem, lai dotos uz uh, ASV, joprojām ir nepieciešama vīza, nu, vai ceļošanas nolūkiem, vai arī, ja viņi vēlas tur ar uzņēmēju darbību nodarboties. Es gribēju pavaicāt, vai jūsu acīs vīzu režīms uzliek slogu Eiropas uzņēmumiem. Nu, ne tikai Rumānijas pilsoņus tas skar. Uh, bet arī citu ES dalībvalstu pilsoņus. Nu, un varbūt e, tagad jautājums komisijai, ko komisija par to domā, kāda ir tās pozīcija un kā to varētu nu, aplūkot, ņemot vērā Obamas e, paredzēto vizīti Eiropā. Es gribētu pat uzdot jautājumu Šengas kundzei, saka priekšsēdētāji. Tātad apvienotajā karalistē tiek uh, celts, būvēts tāds uh, moderns kūģis, uh, lai veiktu izpēti arī polārajos ūdeņos. Un ja kāds ASV zinātnieks vēlas šādu kūģi nopirkt apvienotajā karalistē vai ņemot vērā Džonsa likumu, viņi to nevarēs nopirkt Vai jūs varētu, piemēram, nu, nopirkt līdzīgu kuģi, kas ir tajā pašā kuģu būvē salikts kopā, lai mēs varētu, piemēram, no nu, kopīgi sadarboties tādiem uh, labiem izpēc mērķiem? Paldies! Nu, varbūt. Uh, apgrieztā kārtībā uh, varētu runātāji atbildēt uz jautājumiem. Bāso kungs tātad pirmais. Ļoti lakoniski, manuprāt. Kādēļ ASV arotbiedrības ir tik protekcionistisks? Nu, jāsaka, ka Runājot par iepriekšējiem brīvās tirzniecības līgumiem, ASV tie bija nu, pretmeti naftas nolīgumam, TTIP. Nu, esam guvuši ļoti bēdīgu pieredzi, un es domāju, tieši tādēļ arotbiedrības visiem spēkiem vēlas um, aizstāvēt tirgu. Un, protams, apusējības re reciprocitātes princips ir ļoti nozīmīgs, bet, ja netiks ASV atvērts uh, publiskā iepirkuma tirgus kādēļ, tad tas mums būtu jādara. Jautājums ir ļoti kūtelīgs, bet jāskatās, vai amerikāņi būs gatavi par to diskutēt un viņi valsts iepirkuma tirgu attiecībā uz brīvās tirzniecības nolīgumiem līdz šim ir aizsargājuši gan uh, mudīgi. Un mēs esam arī patiešām nosprauduši labus sociālos vides standarts attiecībā uz uh, publisko iepirkumu Eiropā, un mēs nevēlamies, lai šie standarti sašķobītos noslēdzot brīvās tirzniecības nolīgumus. Paldies! Šēnas kundze. Paldies! Es īstenībā saklausīju trīs jautājumus, mēģināšu uz tiem atbildēt pareizā secībā. Tātad. In the very beginning of my presentation I have said. Par redzēšanu. Mēs Eh, esam kuģu būvētāji, mēs neesam kuģu īpašnieki. Jā, bet nu te bija tāds neliels apmalsums, jo bija jautājums par uh, tirzniecības pakalpojumiem. Mēs to nedarām, mēs tikai būvā, būvējam kuģus, uh, taisām, ražojam to aprīkojumu, mēs pakalpojums. Uh, nepiedāvājam. Ja mēs runājam par dreģēšanas kuģiem un citiem kuģiem, nu šis stāsts ir visai bēdīgs, jo īstenībā ASV šie būvētāji ir sodīti jau trīs reizes pirmām kārtām, ņemot vērā aprīkojumu, ko viņi nevar uh, pārdot vairāk par 40%, un arī Džonsa likums viņiem nav izdevīgs viņiem, piemēram, ir jāražo vienā vietā ASV un vienalga, nu, kur tas tiek ražots, tad pēc tam uz to attiecas Džonsa akts un e, šie uzņēmumi piedar valstī, tie ir nacionāli, līdz ar to vēl viņiem ir jāievēro šīs valsts iepirkuma fineses un ierobežojumi. Nu, es nedomāju, ja likums e, netiks grozīts, ka te kaut ko varēs uzlabot. Otrs jautājums, ja tiek runāts par uh, valsts iepirkuma tirgu un konkrētiem skaitļiem un apjomiem. Šodien, nu, viss ir mērāms ar nulli, jo ASV nav tādu tehnoloģiju un kuģu, lai apmierinātu vismaz uh, iekšējā tirgus, sava tirgus pieprasījumu. Nu, ko tad viņi vēl te var Eiropā piedāvāt? Uh, Jāsaka, ka šobrīd dailītē mēs varam nulli rakstīt, bet nu, potenciāls jau ir tālāk par ledlaužiem. Tas ir trešais jautājums. Mēs uzmanīgi sēkojam mm, jaunumiem Somijā, Francijā, Vācijā, apvienotajā karalistē ir pietiekam daudz pieredzes un prasmi, lai izmantotu ledlaužus un arī, piemēram, ASV krasta apsardzē mēs vēlamies pastāstīt. Nu, mēs jums varam piedāvāt uh, šādas tehnoloģijas, kuģus un, ja tiek runāts par krasta apsardzes iepirkuma likumu, ir iespējams atkāpes, bet šis dekrēts ir jāparaksta prezidentam, bet viņiem ir jāpierāda, ka tā ir ārkārtas situācija, viņi paši netiek galā, vajag palīdzību no citiem, no citām valstīm, bet, nu, procedūra ir gana sarežģīta. TTIP attiecīgais pants nav labs, un mēs ceram uz kaut kādiem izņēmumiem un grozījumiem, lai patiešām situāciju uzlabotu. Paldies! Paldies. Pāris vārdos gribēju tikai pateikt, ka UNIFE biedri ir ļoti aktīvi pārstāvēt ASV, bet mēs nevēlamies, protams, būvēt rūpnīcu visās uh, pilsētās, kur ir iepirkumi. Bet, nu, jā, sarunu vedējiem tas ir svarīgi, uh, kāda ir mūsu priekšlikumi, tātad um, attiecībā uz vietējo iepirkumu, tur situācija ir iestrēgusi, un tas, ko uh, amerikāņi sauc par local hiring, jeb ja vietējo darba spēku, uh, tur šajās sarunās uh, ir ļoti svarīgs punkts, jo ir aizstāt local content ar local value. Tas ir interesants priekšlikums, un pēdējā lieta ir tas, ka kā jau tika teikts, arī um, štatu līmeņa iestādēm ir jāiesaistās šajās sarunās, jo tagad tikai federālais līmenis piedalās. Paldies! Super. So I'm now going to hand over to Mr. Langer. You're going to take over for the second panel. Thank you. Langas kungs tagad pārņems uh, vadības grožus uz otro uh, diskusiju paneli. Paldies, Fordas kundze. Mēs daudz dzirdējām par ierobežojumiem un problēmām uh, federālā līmenī, štātos, Džonsa aktu un citiem, un arī, protams, Eiropā nu, viss nav tik rožaini, runājot par valsts iepirkumu, sociālo un ekoloģisko normu ievērošanu. Un tagad otrajā diskusiju kārtā mēs nedaudz paradz, paraudzīsimies nākotnē. Kā varētu garantēt nediskriminējošas, caurskatāmas uh, procedūras valsts iepirkuma uh, jomā un gribētu dot vārdu mūsu ekspertiem, trīs pēc skaita. Protams, mums jārunā arī par Eiropas likumdošanu un likumiem, lai varētu garantēt nediskriminējošas un uh, sociālās un ekoloģiskās normas ievērošas valsts iepirkuma procedūras. Pirmā ir, ka valsts Devāls kundze, eh, viņa strādā Saseksas universitātes um, tieslietu skolā. Lūdzu, jums septiņas minūtes. Jā, paldies. Man prieks, ka var būt šeit. Šīs uh, diskusijas ir ļoti uh, koncentrētas uz tirgus piekļuvas dimensiju. Es gribēju vienkārši drusku mainīt fokusu, jo šī uh, tirniecības uh, vienošanās par. Uh, publisko iepirkumu, tam ir arī ne tikai tirniecības dimensija, bet arī pārvaldības dimensija. Un eh, šeit eh, ir pretrunas eh, raugoties uz piekļuvu tirkumu. Es ar savu prezentāciju vēlos jums tagad pievērst uzmanību šiem aspektiem. Um, Un es koncentrēšos uz to, kāda ir pārvaldies principi. Un uh, kas ir principiem kā caurskatāmība, nediskriminācija, godīgums. Eh, pēc tam runāšu arī par to, kā šie paravadīs principi var eh, radīt šādus vispārīgas sabiedrības eh, um, pakalpojumus preces, un šeit mēs raudzēsimies arī uz de facto barjerām, ne de jure, de jure barjerām. Un šeit ir jāraukās to, um, kādi ir sarežģījumi, lai uh, novērst piekļuvu tirgumu, un uh, pārvaldības uh, aspekti kādreiz ir pat svarīgāki nekā šīs tirniecības aspekti. Kā jau teicu, divi aspekti šajos nolikumos. Tirniecības uh, aspekts ir de jure, un šeit, piemēram, jāraugās uz tādiem aspektiem, kā garantēt piekļuvu tirgumu vienādu attieksmi, un notiek sarunas pušu starpā Bet pārvaldības aspekts, kas ir de facto aspekts, šeit mēs runājam par tādām lietām kā caurskatāmība, atskaiti, efektivitāti, resursu izmantošanā, integritāti un uh, sistēmu paredzamību, kā arī konfliktu novēršanu un uh, korumpētas prakses novēršanu. Tam var būt uh, arī de jure ietekme, bet uh, tas ietekme arī ļoti piekļuvu tirkiem. Galvenie principi ir uh, nediskriminācija starp uh, vietējiem un uh, ārzemju piegādātājiem, caurskatāmība un tāda iepirkuma sistēma, kas nodrošina vienādus nosacījumus. Ja mēs ieviešam diskriminācijas novēršanas principus un nodrošinām labu pārvaldību, tad uh, mēs nodrošinām nediskriminējušu pieeju. Es domāju, ka mēs šeit jāraugās ir arī uz uh, korupcijas novēršanu, raugoties caur uh, nediskriminējošu attieksmes aspektu. Pat tad, ja tirgi ir atvērti, tad ir arī tomēr tajā bieži vien parādās tāda parādība, kā šo iepirkumu uh, došana galvenokārt vietējai firmai, un tās ir de facto barjeras. Un 99% eh, 99. gadā šeit eh, ir eh, parādījies, ka tiešām ļoti daudz, un bieži tā arī notiek, ka um, tiek pasūtījumi dot tieši vietējām firmām. Un uh, ir ļoti svarīgi novēršies barjeras, lai nodrošinātu kopīgu uh, Eiropas iepirkumu tirgu. Un uh, lielākā daļa no likumiem tomēr darbojas vietējā līmenī un uh, savā ziņā ir vairāk de facto barjeras Eiropas Savienībā. Tātad šī vietējie iepirkumi te došana savām firmām un, piemēram, cenu preferences šādas tendences eh, nodrošina šādas eh, apstākļus, eh, kur vietējie politiķi ir vairāk interesēti dot šādus konkursus, iepirkt šādus konkursus no vietējām firmām. Tas sevišķi negatīvi ietekmi atstāja uz tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, jo viņiem ir mazāk resursu, lai konkurētu ar uh, lielākām firmām, lai izpildītu prasības. Un mans kolēģis arī par to runās arī vēlāk. Mēs šeit runājam par caurskatāmie, par visu iepirkumu procesu, par konkursu noteikumiem, par kritērijiem, par izaicinājumiem, kas iegūs šos, konkre, eh, šos eh, pasūtījumus. Šeit mums eh, nav pietiekama statistika par šo iepirkuma tirgu. kas mums ir eh, nepieciešams, lai nodrošinātu caurskatāmību. Tāpat, kā man kolēģi teica, tas ir paredzamāmība, e-iepirkums. Ja mēs, piemēram, raukāmies uz Slovākiju, tad 2009. gadā tur ir arī caurskatāmības reformas, un šīs reformas ir panākuši to, ka ir eh, no 2,3% eh, palielinās 3,6% šie vidējais piedāvājums. Un šī Tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka nabadzīgāk cilvēki vairāk izmanto publiskus pakāpumus nekā bagātāk cilvēki. Šeit par korupciju ir skaitļi. Un eh, šeit runa ir par eh, nodokļu maksātāju naudu, tādēļ mums ir vajadzīga arī ex ante pārbaudas, un eh, šeit ir vajadzīgs arī nodrošināt arī strīdu risinājumu mehānismu, šķirēties mehānismu. Un uh, VTO, GPS plus sistēma nodrošina, piemēram, šeit ir skaidri arī par Dienvidu Koreju 1,5 miljārdi publiskas, publiskajā sektorā un arī 1,6 miljārdi privātajā sektorā, tad, tad mums vajadzētu mēģināt to visu nodrošināt, un mēs to varam izdarīt. Ja mēs varētu panākt lielāku uh, regulatīvo sadarbību, tad mums izdotos arī radīt šādus vispārīgas uh, uh, publiskos pakalpojumus, un tādēļ varētu sasniegt tās labākas rezultātus. Noslēgumā gribētu teikt, eh, ka TTIPam vajadzētu iekļaut eh, arī labas pārvaldības eh, noteikumus, kas ir arī VTO noteikumi. Un korupcija, protams, ļoti aizkavē politikas veidošanu, negatīvi atstāja ietekme uz konkurenci, uz sociālām jautājumiem. Uh, un arī uz eh, ilgspējīgas vidas radīšanu. Vēlētos noslēgt eh, ar piezīmi, ka labi pārvaldības noteikumi var arī nodrošināt labu piekļuvu tirkumu. Jā, liels paldies! Domāju, ka bija ļoti interesants eh, pārskats, kas iekļāva visus aspektus no publiskā iepirkuma, ne tikai koncentrēties uz atsevišķiem aspektiem. Uh, Dāmas un kungi, pat tad, ja, kad mēs dzīvojam digitālā laikmatā, Eiropas parlamentam ir problēmas ar IT pakalpojumiem. Un uh, jūs redzat, ka ekrāns uh, zāles priekšā nedarbojas. Es ļoti atvainojos par šo apstākli, bet tāda ir, nu, ir īstenība. Tā bija perspektīva. ko mēs uzklausījām no Eiropas Savienības puses. Tagad eh, es ļoti priecājos, ka varu stādīt priekšā ekspertu no ASV puses eh, un ar lielu interesi. Mēs klausāmies, vai viņiem būs tāds pars eh, skats uz lietām. Tā vēlētos stādāt priekšā profesoru Kristoferu Jakins no Džordža Vašingtona Universitātes tiesalietu fakultātes. Jā, paldies, dāmas un kungi. School in Washington, D.C where I'm co-director of the program in public. Jā, es esmu no Vašingtonas Universitātes eh, tieslietu eh, fakultātes. Es eh, šeit vienu no vadošajām programmām ir par publisko iepirkumu. Esmu ļoti priecīgs, ka esmu tagad šeit Eiropā un varu uzstāties ar pārskatu par mūsu publiskajiem iepirkumiem. Lūdzu, nākamo slaidu. Uh, TTIP sarunas ar Eiropas Savienību ASV e, tas ir e, nodrošina ļoti tādu stingrus noteikumus e, piekļuvē tirgumu, un, protams, ka tas viss ir vajadzīgs, lai nodrošinātu arī struktūrālas reformas. Lūdzu, nākamo slaidu. Iespējams, ASV valdība var prasīt, ka federālās atbalsta maksājumi tiek sasaistīti ar to, ka ārzemju piedāvātai ārzemju firmas netika diskriminētas. Un uh, atbalsta masājumu piešķiršanā var uh, ietaupīt lielākas summas, kas attiecas uz uh, Eiropas Savienības atbalsta maksājumu. Tas, tas mums ir federālajā līmenī. Tie ir, uh, tas saucamies, state grants, atbalsta maksājumi, un ja federālās tiesības 6 miljardiem dolāru uh, ir kā atbalsta maksājumi, tad mēs konstatējam, ka tie, kas saņem šos eh, maksājumus, eh, viņi nedrīkst eh, baudīt nekādas lokālas preferences. Šeit runa ir par 6 miljārdu dolāru tirgu. Ja tiktu mainīti tikai trīs vārdi, tad state or local, tad uh, maksājumu saņēmēji centra attiecībā uz eh, centrālajiem maksājumiem nedrīkstētu izvērst nekādu vietējo diskrimināciju. Tas būtu tirgus, eh, kas nozīmē 6 miljārdus dolārus. Li pašlaik tiek strādāts pie likuma projekta. Un tā ir cita situācija nekā situācija, kāda ir eh, Džons likumā. Likumdošanā to ir ļoti grūti noregulēt. Runa ir arī par noregulējumu iepirkumā. Ir dažādas atšķirības uh, iepirkumā starp eh, Eiropas Savienību un ASV šeit ir arī drošība pār kiberdrošību. Harmonizācija iepirkuma noteikumos to varētu iekļaut eh, komisijas priekšlikumā un tas ļoti lielā mērā uzlabot sadarbības starp Eiropas Savienību un ASV pašlai, pašreizējā sadarbībā starp Eiropas uh, Savienību un ASV TTIP eh, sakarā tas ir uh, eh, pašreizējais aktuālais, uh, aktuālā situācija, tas uzlabotu sadarbību visos jomās, kas regulētājiem šeit ir būtiski. Pašreizie priekšlikumi TTIP, pašreizie Eiropas priekšlikumi varētu ļoti atvieglot sadarbību iepirkumu jomā. Šeit eh, piemērs aizsardzības ministrijas eh, regulējums. Šeit ir runa par ārzemju tirgus atvēršanu. Šie, šīs normas eh, ir saistītas ar atklātu informāciju, neslepenu informāciju, tātad tas ir ASV ļoti svarīgs tirgus. Un šis, šajā regulējumā ļoti skaidrs, ka ir ļoti liels regulējums starp uh, ASV un Eiropas Savienību kiberdrošībā. Eiropā ir ISO e normas, savukārt ASV dažādas valsts iestādes šeit uh, ir pakļautas uh, savukārt citām normām, vietējām normām, tas citas nedaudz normas nekā ISO e normas, bet, uh, piemēram, ārzem piedāvātāji var piedāvāt arī uh, kiberdrošības eh, noteikumiem, kas balstās uz ISO, savām ISO normām, nevis uz NIST normām. Un eh, atbā, eh, attiecīgi to atļauju piešķīra aizsardzības ministrijas ierēģi. Mm, tas ir regulējums. Uh, kur Eiropas Savienības eh, piedāvātāji var eh, piedāvāt šo svešo nosacījumu, tātad ASV nosacījumu. Un līdz ar to tirgus eh, Eiropiešiem tiktu atvērts, bet šādi piemēri, veiksmīgi piemēri, tomēr ir, diemžēl, ļoti reti. Lielākie regulējumi, ko, kas pašlaik ir paredzēti, neparāda šādu atvērtības iespēju. Savukārt cita joma ar potenciālu iepirkumu harmonizācijai starp ASV un Eiropu ir ilgspējības joma. Eiropas uh, Savienības uh, tiesa Maks Havelāra lietā ir ļoti svarīgs lēmums Eiropas Savienība saskaņā 2014. gada direktīvu un uh, noregulējumu ASV Atlantijas okeāna abās pusēs paredz ekomarķējuma harmonizācija. Maks Havelāra lēmums eh, rod risinājumu šiem eh, eko marķējumiem, ekoloģiskiem marķējumiem. Eiropas kopiena tiesa Maks Havelāra eh, lietā atrisināja šo lietu un šajā spriedumā teikts, ka var izmantot dažādus eko marķējumus tik ilgi, uh, tik lielā mērā, kamēr tiek uh, paskaidrots, kāds pamats ir šim ekoloģiskajam marķēģumam un kad piedāvātājs, tik jau kamēr piedāvātājs var pamatot, uh, ka viņa risinājums ir līdzvērtīgs. Ja ASV likumdevējs to pieņemtu, tad, tad tā būtu ļoti korekta, pareiza pieeja, un tad uh, arī Eiropas piedāvātājiem tas sniegtu piekļuvi uh, ienākt tirgu ar citiem ekoloģiskajiem marķējumiem un tādējādi gūt piekļuvu ASV tirgumu. Maks Havelēra eh, spriedums ir labs pamats šādai sadarbībai abās Atlantijas pusēs. Tas bija, tā bija mana uzstāšanās. Lielas paldies. Jā, paldies Jukins kungam. Jā, protams, ka no labuma saņēmēja viedokļa raugoties eh, šāda caurskatāma un eh, nediskriminējoša publiskā iepirkuma pieeja nāktu ļoti par labu tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un uh, tagad mēs uzklausīsim mazo uzņēmumu federācijas pārstāvi Sietskas de Krotas kundze. Tagad vārds lūdzu jums. Oh, not, yes. uh, thank you. Liels paldies, ka ielūdzāt manu šo uzklausīšanu. No iepriekšējiem runātājiem uzklausījām, eh, kā iepirkuma procedūras var padarīt caurskatāmāks un kā tas nāk par labu abām pusēm. Uh, Te ir runa par labu pārvaldību, de facto pieeju iepirkumam un netik daudz tirzniecības aspektu. Es runāšu par to, kā caurskatāmība valsts iepirkuma jomā var jo īpaši palīdzēt maziem uzņēmumiem. Pirmkārt, mazā, uh, mazo uzņēmumu uh, apvienība apvienotajā karalistē ir lielākā biznesa organizācija. Uh, Eh, un galvenokārt eksports ir uz Eiropu, bet otrais lielākais tirgus ir ASV, un mēs vēlamies, lai mūsu biedri var izmantot tirsniecības nolīgumus un varētu eksportēt vairāk un uz vairāk valstīm. Eh, visā iepirkuma procesā ir trīs brīži, kad ir jābūt caurskatāmībai. Pirmkārt, iespēju caurskatāmībai ir jāizsludina līgumi portālos, kurus viegli var atrast MVU, tātad ne speciālos uh, portālos vai grūti atrodamās vietās. Un arī uh, maza apjoma iepirkumi ir jābūt uh, viņam redzamiem. Tātad ir jābūt pieejamai informācijai uh, MVU Un tas varētu būt arī e, daļa no MVU informācijas portāla, tātad nolīgumā, ko piedāvā komisija mazo uzņēmumu sadaļā. Otrs e, brīdis, kad ir jābūt caurskatāmībai, ir procesa caurskatāmība. Tātad ir jābūt skaidram laika grafikam, kad kas notiks, un jābūt skaidriem kritērijiem, pēc kā tiek vērtēts. Un trešais ir rezultāts caurskatāmība, kurš e, ieguva līgumu un kāpēc. Uh, Un ļoti svarīgi ir arī šī atgriezeniskā saite tiem, kuri neieguv šo līgumu, kur neuzvarēja. Un tad ir arī ceturtais punkts, uh, iespēja uh, sūdzēties, piemēram, uh, desmit dienu laikā. Dažas iestādes uh, kaut kā izvairās no tā, un tas ir ļoti slikti. Tātad apelācijas tiesības būtu jāaizsargā kā caurskatāmības princips. Un tie ir principi, bet uh, um, tiek izmantots jau tagad kā risinājums G-Cloud, uh, lai mazie uzņēmumi varētu labi sacensties ar lieliem uzņēmumiem. Uh, Caurskatāmība ir arī laba, lai uh, uzņēmumi varētu mācīties no savām un citu kļūdām, lai uzlabotu nosacījumus, un tas veicinās inovācijas un sadarbību. Tātad ir ļoti svarīgi, lai caurskatāmības princips būtu daļa no labas pārvaldības paketes. Kas attiecas uz ASV, tad uh, mazam uzņēmumam ir ļoti grūti tur piedalīties uh, tenderos. Uh, ir neliels uzņēmums uh, īrijā, kas piedāvā IT risinājumus cietumiem. Uh, Viņiem ir uh, nepieciešama darbība arī ASV, lai varētu veiksmīgi darboties. Šī sadarbība uh, varbūt nav slikta, bet uh, tātad viņiem ir vajadzīgi partneri, lai piekļūtu ASV tirgumu, un ja jūs varat labāk uzzināt par lietām paši, tad jūs varat uh, arī sacensties patstāvīgi ar ASV uzņēmumiem. Mēs vēlamies uh, mazajiem uzņēmumiem draudzību TTIP. Uh, lai to panāktu, labs pārvietības principiem ir jāparādās visās līguma daļās, piemēram, sadaļā par regulatoro sadarbību, kā kolēģis norādīja, uz to būtu jāatsaucas, bet arī mazā uzņēmuma sadaļā. Uh, ir jābūt arī MVU darba grupai par valsts iepirkumu uh, sadarbības grupā, ko izveido TTIP. Secinājums ir tāds, ka iepirkums ir ļoti būtiska daļa uh, transatlantiskajā tirgu un mazie uzņēmumi ļoti lielu labumu var no tā gūt vai no nu piegādājot preces un pakalpojums ASV vai arī iesaistoties piegādes ķēdē ASV uzņēmumu darbībā Eiropā. Uh, bet te var būt arī zaudējumi, ja tētim būs nepareiz noteikumi. Mēs vēlamies, lai mazie uzņēmumi būtu ieguvēji tētim kontekstā un nevis zaudētāji. Un tāpēc par tirzniecības aspektiem ASV būtu jārod risinājums asimetriskajai tirgus atvērtībai. Tas ir ļoti svarīgi. Runājot par pārvaldību, caurskatāmība ir ļoti svarīga, tur ir runa par atbildību un paredzamību. Un visi šie labās pārvaldības elementi ir daļa no labas pārvaldības, un tas nāks par labu maziem uzņēmumiem abās Atlantijas okeāna pusēs. Paldies! Liels paldies! Un tagad būs jautājumu un atbilžu laiks, apmēram 20 minūtes. Jautājums vajadzētu uzdot minūtes ietveros, vai jūs varētu man iedot runātāju sarakstu? So have... Mums ir seši runātāji, un pirmais ir. Stefaničs kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī visiem runātājiem par to, ka viņi prasa caurskatāmību, jo es lielā mērā piekrītu teiktajam. Piemēram, De Forts kundze eh, izteica eh, šo te Slovākijas piemēru, es varu apliecināt, ka Slovākijā mēs pieņēmām likumu, uh, kas noteica, ka visi līgumi valsts un pašvaldību iepirkumā būs spēkā tikai tad, ja tie tiks publicēti internetā. Un ar šo uh, likuma izmaiņu vien mēs panācām 14% samazinājumu valsts izdevumos valsts iepirkumā uh, gada laikā. Un mans jautājums ir uh, Jukins kungam kurš droši vien daudz labāk pārzina ASV pieredzi, vai šāda klauzula varētu būt pieņemama ASV likumdošanā, lai uzlabotu caurskatāmību, un to varbūt varētu iekļaut arī tēti. Paldies! Thanks, Lāp! Lās paldies! Helmut Šalts! Paldies, priekšsēdētāji! Gribu teikt paldies referentiem Un šeit starp abiem diskusiju paneļiem ir varbūt tāda, ka tāda plājas. Es domāju, ka vietējie un pašvaldības izmanto šāds iepirkumus kā, viet, kā impulsu ekonomiskai un sociālajai attīstībai un izvērsties sociālās un ekoloģiskos uh, mērauklas. Ja mēs šeit raugāmies uz Eiropas Savienības un ASV attiecību problemātiku, par kuru jau runāja arī pirmā referenta, izverzās jautājums de facto, varbūt tas tā ir, bet vai de jure iepirkuma jautājumā patiešām mums ir sviras mūsu pusē, iespējas ietekmēt uh, Eiropas pašvaldības izvirzīt priekšplānā. Otrais jautājums par ASV, tas arī bija ļoti interesanti. Uh, Par to man ir jautājums. Ja ASV štati un uh, pašvaldības netiek šajā federālajā līmenī iekļautas, kā tad de jure var mainīt de facto situāciju? Well, thank you to... Paldies eh, visiem runātājiem par eh, šo jautājumu izskatīšanu un valsts iepirkums var būt ļoti liels ieguvums, jo īpaši MVU, un tas ir ļoti delikāts jautājums arī saruna kontekstā, bet mani tiešām pozitīvi ietekmē tie ieteikumi, kurus ieteica mūsu viesi šorīt. Tātad mans pirmais jautājums komisijai, vai jūs esat padomājis par šiem ieteikumiem, kā tos varētu īstenot, jo īpaši mūsu uh, drosmīgā ASV dalībnieka par grantu, jeb uh, valsts atbalsta politika ASV. Un es domāju, ka mums atkal būtu jādomā par caurskatāmību, un mums ir jābūt drošiem par uh, to, uz kādu pamatu mēs šeit balstāmies Uh, šo pirmdienu iesāk ieviest uh, valsts iepirkuma uh, direktīvu, bet tikai 15% dalību valsts tas ir. Mums ir jāprasa lielāka caurskatāmība arī savā teritorijā un uh, par to vajadzētu parūpēties, lai pašiem tiktu nodrošināt maksimāls ārskatāmība. Bet attiecībā uz redzamību MVU un par to, lai varētu atrast šos uh, iepirkumus, uh, Tur mums ir jādomā par šo kopīgo portālu, lai MEU varētu atrast iepirkumu eh, līgumus eh, un dzirdējām jau eh, ieteikumus par to. Paldies! Paldies, Ima! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī visiem runātājiem! Pirmkārt, gribētu uzdot jautājumu, kas ir uh, domās visiem. Jukiešu kungs ASV ir tirgus ekonomika, kas eh, vienmēr iestājas par brīvu konkurenci. Kā tur var būt likumi, kas aizsargā vietējos ražotājus, pied, pakāpojumu piedāvātājs, kā to var pamatot? Bet eh, šie ASV likumi faktiski aizkavē likumdevējus pieņemt eh, lēmumus, kas atbilstu ASV pamatprincipiem. Nākamā runātāja, jūs piekrīt jūsu pamat uh, izteikumiem, bet ir vajadzīga pārvaldība ne tikai nosakot normas, bet arī īstenojot projektus. Un tur daudz kas vēl trūkst, kā tas tiek kontrolēts, kā tas tiek garantēts, kādi uzņēmumi, kāda veida uzņēmumi īsteno projektus. Ja mēs domājām par uzņēmumu sabiedrisko atbildību, tad tieši valsts piedāvātāji, kas strādā valsts vārdā, uh, tur ir jābūt ievērotiem principiem. Dekrotis kundze, ļoti interesanti, ko jūs teicāt. Manā valstī visi uzņēmumi, viņiem tiesības eh, iebilst pret uh, konkursa nosacījumiem. Ir paredzēts šādi tiesiskie līdzekļi, tiesisks ceļš, bet uh, mana pieredze, pēc manas pieredzes ar Spānijas valdību ir jāsaka, ka tur ir jānodrošina arī caurskatāmība, raugoties uz uh, kvalifikāciju. Uh, konkursu piedāvātājiem. Ja, ich auch zwei Fragen, weil... Man arī divi jautājumi. Man liekas, ka kaut kas šeit nesaskan, no, ko es parasti dzirdu no ekonomikas pārstāvjiem. Tas ir jautājums, cik lielā mērā labumu kūst MVU no publiskajiem iepirkumiem. Mana pieredze Vācijā, es arī esmu piedalījies reģionālos konkursos, ir bieži viena, ka tiek pr prasība izvirzīta no MVU rūpēties par to, lai viņiem patiešām būtu iespējas. Nevis tādēļ, ka tas būtu necaurskatām, bet tāpēc, ka MVU viņiem ir uh, sliktāka situācija konkurence un publiskais iepirkums Vācijā ar noteiktām robežām. Tur noteikts robežas un bieži vien um, MVU ir tiešām sliktākā situācija, ja viņus nesargā kaut kādi atsevišķi reģionālie tiesiskie aspekti. Vai ir kaut kāda statistika, kādā veidā valsts iepirkuma projekta izpildītājiem, kā tas reāli ir mainījies? Jo bieži vien no reģioniem var drīzāk, tas liecina par pretēju pieredzi, nevis tas, kas tiek sludināts. Otra lieta, par ko arī vajadzētu drusku interesē vai padomāt, tas arī jau tika pieminēts. Mēs uh, publisko iepirkumu šos tirgus mēs vienmēr pamatojam ar izmaksu samazināšanu, bet uh, eh, publiskajiem iepirkumiem ir arī citi kriteriji. Piemēram, ir eh, jāņem vērā sociālai ekoloģiskie darba tiesību aspekti, jo sen jau pagājis ir laikmets, kad uh, eh, tikai vienīgi izmaksas kaut ko nozīmē ekonomikas procesam, bet arī ir jautājums par to, mēs gribam rīkoties pamatojoties uz vērtībām, piemēram, ilgspējīgu attīstību. Un uh, publiskais iepirkums ir eh, ļoti labs instruments, ko to veicināt. Madam Šansono. Thank you, and I would... Paldies, un es arī gribētu pateikties visiem runātājiem par prezentācijām. Ļoti interesants bija viņu teiktais, un es ceru, ka tas būs arī labs eh, ieguldījums komisijas turpmākajā darbā sarunās. Uh, Man bija ļoti interesanti uzklausīt te Grotas kundze, un es piekrītu, ka MVU vajadzētu būt eh, tētiem lielākiem ieguvējiem. Dažkārt mēs dzirdam, ka tās būs galvenokārt lielās kompānijas, kas iegūs no tētiem, bet varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par šo te ideju, kāda tad ir tagadējā situācija ar MVU ASV tirgu. Vai jums ir kādi skaitļi par to, cik veiksmīgi uh, viņi darbojas runājot par valsts iepirkumu un kā viņi varētu būt veiksmīgāki, ja mēs panāksim ambiciozu tētipu vienošanos. Fords kundze, tikai par uh, digitālajām nozarēm pavisam ātri, jo mēs vēlamies rauga, raudzīties uz nākotnes nozarēm. Jūs runājāt, ka IKT uh, standartizācija būtu jāapvieno Tātad jūs runājat par to, ka Eiropā ir ISO standarti un ASV ir NIST standarti. Vai mēs uh, nebūvējam standartizācijas barjeras, uh, kas radīs uh, problēmas nākotnē? Vai mēs varētu uzklausīt komentārus no šī Atlantijas okeāna puses, uh, šīs puses par to, ko tas nozīmētu Eiropas razotājiem un uh, cik svarīgi ir sadarboties standartu ziņā, Tas viss nāk īstajā laikā, jo jūs paši eh, tagad vēlreiz pārskatāt savu standartizācijas procesu. Liels paldies, un no manas puses arī neliels jautājums. Dāvas kundze minēja, Dāvars kundze minēja šos 25%, eh, ka tur ir saikna ar korupciju, vai korupcijas problēma starp Eiropas Savienību un ASV valsts iepirkumā vai tā ir problēma, tas varbūt ir arī jautājums visiem trim runātājiem un ekspertiem. Tagad esam gatavi uzklausīt atbildes un sākšu apgrieztā secībā. Vārdu došu Degrotas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Es saklausīju trīs jautājumus. Pirmkārt, līgumu redzamība, pieejamība, runājot par valsts iepirkumu maziem uzņēmumiem. Tas ir jāiekļauj mazo uzņēmumu sadaļā. Mēs esam uh, prasījuši mazā, mazo uzņēmumu portālu, un tur ir uh, jābūt arī uh, publicētiem iepirkuma paziņojumiem. Uh, Ir jau Eiropas Savienībā mājaslapie, tīmekļu vietnē, es nezinu, vai kaut kas tikpat pieejams ir ASV pusē, bet būtu labi paraudzīties, kas pastāv un uh, izveidot kopīgu transatlantisku MVU portālu. Otrs jautājums. Jā, par caurskatāmību un to, kā mazie uzņēmumi var saņemt līgumus. Es uh, pieminēju G-Cloud. Uh, kas ir ļoti svarīgs pirmskvalifikācijas stadijā, jo tādējādi jūs varat iesniegt savas, eh, savu informāciju vienreiz, un tas nav jādara 20 reizes. Jūs varat iesniegt tikai to informāciju, kas ir nepieciešama, ne visu šie eh, dati, piemēram, par apgrozījumu un tā tālāk, bet vienkārši šī priekšatlase ir ar vienkāršākām prasībām. Uh, Un tā situācija ASV mazie uzņēmumi un iepirkuma tirgus. Man nav skaitļi par to. Es zinu, ka mazāk mazo uzņēmumu eksportē ASV nekā uh, Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā tie ir 25%, ASV ir apmēram 10%, bet es domāju, ka ASV arī mazie uzņēmumu varēs gūt uh, ieguvumu no TTIP uh, un no atvērta uh, Mm, iepirkuma tirgus. Bet tie, šeit man skaitļi nav, es jums varu tos nosūtīt vēlāk. Paldies. Eh, tagad eh, vārds profesoram Jankenskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Maklārkīnas kundzes jautājums par to, cik es esmu drosmīgs. Nu, nav nemaz tik uh, grūti būt par um, tirzniecību, par atvērtiem tirgiem. Uh, Uh, iepirkuma kopienā, kurā strādājas, jo uh, tie ir apmēram 100 tūkstoši cilvēku, kur strādā šajā jomā, un uh, daudzi strādā gan arī kā tādi misionāri. Aizsardzības departamentā viņi pie tā arī strādā. Un, ja šis Warfighter projekts saņems labākos risinājumus no Vācijas vai no citurienes, tad tie arī tiks iepirkti. Un jūs redzat, ka iekšēji ir tāda pretestība pret to, ka ir noteikums pirkt vietējos produktus. Protekcionisma eh, ietekmes nāk no ārpuses, no kongresa, piemēram. Par caurskatāmības jautājumu šis Slovākijas jautājums. Um, Slovākijā, kad pilsēta ir viena no caurskatāmākajām pilsētām uh, pasaulē, un mēs to ņemam kā piemēru federālā līmenī. Uh, um, ir šeit daudz panākts, un viena joma ir šie ietvarnolīguma ASV, kur ir problēmas. Un tur mērķis būs nodrošināt pilnīgi caurskatāmību attiecībā uz uh, federālās valdības ietvarlīgumiem. Tie ir apmēram 200-300 miljārdi dolāru no visa uh, iepirkuma tirgus, un uh, tur ir jānodrošina caurskatāmība valsts un vietējā līmenī. Uh, federālajai valstībai ir ļoti grūti piespiest vietējās pārvaldes iestādes uh, panākt uh, caurskatāmību. Mēs strādājam ar Mjānmu uh, un ģenerālu prokuroru un vēl, vēlamies ieviest caurskatāmību, bet, ja, piemēram, Virģīnijā es stādītos priekšā un teiktu, ka es gribu caurskatāmību, viņi man droši vien arestētu. Un mēs runājām par šo valsts atbalstu, uh, um, tas tiek izmantots, lai uh, valsts atbalsta saņēmēji strādātu caurskatāmāk un uh, Otrs uh, tirgus, kas ir jāapzinās Eiropiešiem, ir uh, sadarbības iepirkuma, proti, kad uh, štatu uh, valdības sadarbojas iepirkumos, tas ir kā tāds pazemes tirgus, 8 miljārdu dolāru uh, apjomā informācijas tehnoloģijas tiek iepirktas šajā līmenī. Vienkārši viens iepirkums tiek izmantots, un tas ir jāidentificē, un tas arī ir jāpadara caurskatāms. Jautājums par to, kāpēc ASV uh, uh, ir protekcionistisks, uh, kamēr tā ir brīvtirgus ekonomika. Tā ir vairāk tāda psiholoģiska problēma. Eiropieši uh, dod uh, piemēru, kāpēc būtu labi atvērt uh, uh tirgu un uh, vilciens, ar kuru es braucu dienu dienā, uh, tika būvēts 78. gadā, un ja kāds teiktu, redziet, šeit ir Eiropas risinājums, uh, tad cilvēki droši vien tiektos pēc tā. Uh, amerikāņu vēlētāji par to zinu. Jautājums par to, kā šīs prasības tiek ieviestas štatu un vietējā līmenī, sociālās ekonomikas prasības, ekoloģiskas prasības, tas ir ar krāpniecības likumu. Tātad tas ir ļoti agresīvs likums, proti ir šī iespēja vērsties tiesā un tādējādi apkarot korupciju. Paldies, priekšsādātāji! Uh, very quickly, I'll just... Pavisam ātri es eh, pieskaršos eh, tām jomām, kas visvairāk man skar, ir korupcija un caurskatāmība. Vai korupcija ir tāda pat ASV un Eiropas Savienībā kā globāli? Um, daudzi šeit saka, kā ir liegums, tā ir iespēja korupcijai, un visi uh, var saskarties ar korupciju. Uh, Daudz korupcijas ir uh, informācijas sniegšanā, un tā ir patiesa problēma, jo iepriekši ar lieliem iepirkumiem, ja aģentūrā ir informācija, tad um, tā var to sniegt, piemēram, ja kaut ko saņem un tā tālāk. Labākais veids ir caurskatāmība e-iepirkums, ja tiek uh, uzlikt atbildība portāla uh, sniedzējiem, tad. Uh, bet es paņemšu atbildību no šiem uh, aģentiem. Eiropas Savienībā mums ir kritērija par darbiniekiem un par apgrozījumu, uh, un tas arī nosaka, kuri ir mazie un vidēji uzņēmumi. Tātad lielu daļu caurskatāmies var nodrošināt uh, nekādas vienošanās neslēdzot. Paldies! Jūs atradīsiet uh, prezentācijas uh, IMCO un INTA uh, komiteju tīmekļa vietnē, un es gribētu aicināt uh, tie, Arotbiedrību konfederācija un arī De Grots kundze iesūtīt savas runas, lai tās varam iekļaut um, dokumentu kopumā. Un tagad došu vārdu Rupertam Šlēgemilham, kurš jau ir pazīstams viesis Inta komitejā, viņš ir DG Trade direktors, atbildīgs par uh, investīcijām, intelektuālā īpašuma uh, tiesībām un valsts iepirkumu. Tas ir vesels gros, karstu kartupeļu, delikātu jautājumu. Lūdzu, Robert, jums vārds. Thank you very much, and let me first also thank the, the... Paldies, paldies arī uh, sēdes vadītājiem. Nu, jūs jau redzējāt, ka šis ir saistošs jautājums, ņemot vērā arī reakciju uz kāda sekoja prezentācijām, bet es uh, pastāstīšu ne tikai par mūsu sarunvešanas pozīcijām. Runājot par lielākiem izaicinājumiem, piekļuvu tirgumu situācija valsts līmenī, situācija ASV un arī normām. Jūs teicāt, ka nu, šīm normām nevienmēr tiek pievērsta gan daudz uzmanības runājot par iepirkumu iespējām ES, e, ASV kontekstā. Nu, tas jau nav pie, nekas uh, galīgi jauns. Mēs jau 20 gadus vai pat ilgāk ASV par to esam diskutējuši, kā uh, izmantot vairāk tirgus potenciālu. Te tika runāts par 12-15% no IKP. Nu, protams, par to vienmēr var debatēt. Laiks nestāv uz vietas, kaut kas tiek privatizēts, kaut kas nacionalizēts, bet neskatoties uz to, iespējas ir milzīgas, tirgus ir um, milzīgs milzīgas. Un, ja mēs runājam par mēroga ekonomiku un uh, valsts līdzekļu lietpratīgu tērēšanu, nu, tas patiešām iegūst pavisam citu nokrāsu. Mēs negribam vairāk barjeru. Nu, varbūt ASV ir vairāk barjeru nekā ES, bet jāsaka, ka. Protams, kaut kas ir jādara, iepazīstoties ar darba grupas eh, ziņojumu, kur ir runāts, eh, nu, kas bija tāds kā atspērienu punkts TTIP sarunām Tur tika minēts, ka visos līmeņos ir e, jāuzlabo e, piedalīšanās iepirkuma procedūrā, un nacionāla attieksme nenozīmē diskrimināciju un nevar būt kaut kāda preferences e, priekšrocība konkrētām valstīm, konkrētiem uzņēmumiem. Ja mēs runājam par tirgus piekļuvi, jā, protams, nu, tas ir kas tāds, kas uzreiz visiem iešaujas prātā. Mēs jau prezentācijās daudz ko dzirdējām, man te nav jāatkārtojas, kādēļ tur Amerikā, piemēram, eh, ir kavēkļi eh, un uzņēmumi nevar pārdot savus produktus tik vienkārši. Un eh, mums varētu teikt, jā, nu, Eiropieši, ko tad jūs te sūdzaties, jūs pēc tam arī līgumus varat parakstīt un pārdot savus produktus preces, bet nu jums ir jāiet no Poncija pie Pilāta, lai vispār kaut ko panāktu. Nu, e, Kalifornijas dzelzceļš, tas tika pieminēts kā piemērs jums ne tikai vagoni ir uh, jāsaliek uh, Amerikā, bet arī visiem, visām detaļām ir uh, jānāk no Amerikas. Nu, visa piegādes ķēdīte ir pakārtota šīm normām. Un tāpat ir arī uh, bijusi pieredze, ka uh, runājot par visām šīm detaļām, kas ir jāizmanto uh, transporta līdzekļu būvē, jums ir arī vēl jābūt atkāpēm un jāsaņem atļaujas, lai to visu varētu salikt kopā, un, uh, nu, normas ir ļoti stingras. Uh, Un vēl kāds jautājums, kas izskanēja ļoti bieži, tā tad eh, runājot par MVU jūs būsiet dzirdējuši, ka 23% no federālajiem līgumiem ir uh, uzreiz rezervēti MVU, tā tad ir nu šādas rezerves, un uh, it kā jau tas varētu būt ļoti jauki, bet nu kāpēc vajadzētu diskriminēt? Tā ir tāda kā pozitīvā diskriminācija. Mēs neizslēdzam uh, Amerikas uh, MVU no Eiropas uh, konkursiem. Šeit pat tiešām. Uh, Eh, slēpjas arī milzīgs potenciāls, un noteikti par to ir jādiskutē. Un mēs esam. Mm, eh, pieredzējuši to, ka tiek eh, piedāvāti jauni likumdošanas priekšlikumi federālā līmenī. Šeit mēs nerunājam par kaut kādiem 19. gadsimta arhetipiem un ir Ņujorkā, uh, Ņūdžersijā, uh, vairākos štatos mēs beidzot varējām pārliecināt administrāciju un gubernatoru, ja nemaldos, Ņujorkā neieviest jaunas normas un uh, tiek arī tātad piešķirts šīs vietējās preferences. Un jāsaka, ka tas ir liels izaicinājums un Mūsu sarunās vēl viens uh, liels uh, klupšanas akmens ir, ko tad darīt ar federālo līmeni, jo federālā valdība nevar diktēt štatiem uh, iepirkuma procedūras normas. Jāsaka, ka situācija nu, ir atšķirīga, mūsu direktīvas nav tādas pašas. Un, un pārklājums eh, štatu līmenī ir ļoti zems, ir 37 štati, eh, kas eh, ņem vērā PVO noteikums, PTO noteikums un ir arī šīs uh, konkursu rīkojušās struktūras, un to skaits arī nav liels, un ja mēs runājam par korporatīvu kontraktu iepirkšanu un dažādām vienošanām, šeit ir jāievēro caurskatāmība, bet šīs vienošanās nepārklāja šādu veidu iepirkums. Un, ja runājam par štatiem, es to sasaistīšu arī ar, ar eh, noteikumiem Nav tā tad pilnīgi nekādas caurskatāmības par štatos noteikošo, nav nekādas tā tad atskaitīšanās procedūras, nav centralizētas datu bāzes ar elektroniskiem datiem, tā kā piemēram Eiropas Savienībā, un vedot sarunas, mēs vēlamies arī šo jautājumu noteikti skart. Un pretēji varbūt tam kāds iespējas par to radās, normas un caurskatāmība īstenībā ir viens no galvenajiem starmešiem šajās uh, sarunās mēs gribam, lai arī varbūt viņi izveido tādu centrālu datu bāzi un arī valsts um, iepirkumu jomā to ir iespējams izdarīt, jo daudz jau zina, kur šīs vienošanās tiek slēgtas, bet mēs te nerunājam tikai par caurskatāmību, mēs runājam arī par to, vai ir iespējams, piemēram, sūdzēties un uh, kas ir jādara, lai varētu piedalīties uh, iepirkumu procedūrā, cik lielam jābūt uz uzņēmumam un tā tālāk un papildus eh, šim federālajiem štatu jautājumam. Caurskatāmība ļoti bieži ir galvenais bauslis un tiek, protams, pasludinot valsts iepirkuma procedūru, tiek izmantots daudz tieši naudas no federālās kases, un ja tiek, piemēram, finansēti milzīgi infrastruktūras uh, projekti, sabiedriskā transporta izveidē, viņiem arī ir jāizniedz šie projekti vidas aizsardzības aģentūrai, un valdība patiešām. Uh, nevar diktēt štatiem eh, iepirkumu procedūru, bet eh, nu, viņi var kaut ko diktēt, ņemot vērā to, ka nauda tiek piešķirta no visas valsts kases, un ja tiek izmantots, eh, tā, piemēram, federālā nauda, tad ir jāskatās, uz kādām vispār preferencēm uzņēmumi var pretendēt, un mēs par to esam jau daudz runājuši, un būtu patiešām uh, Uh, liels sasniegums, ja uh, federālā līmenī pateikt, jūs nevarētu eh, saņemt, uh, piemēram, finansējumu vai preferences, ja šeit jau tiek paņemt līdzekļi no federālās kases. Un, protams, lielā mērā šīs ir subsīdijas un varbūt vajadzētu padarīt stingrākas normas, uz kādām tās tiek piešķirtas. Un ir arī tirgus piekļuve valsts līmenī, likumdošana, un ja mēs runājam par pārvaldes uh, dimensiju, protams, tas ir saistīts ar nodokļu maksātāju naudu, ar patērētāju naudu, un uh, jāpadomā arī, cik izmaksā šīs procedūras, un uh, kā tās padarīt optimālākas, lai tās neizmaksā tik daudz, un tas gan nenozīmē, ka mēs visu laiku šeit domājam tikai par zaļajiem iepirkuma noteikumiem. Nu, Eiropā tādi ir spēkā, bet nedrīkst pieļaut arī diskrimināciju. Un, piemēram, eko marķēšana arī šeit tika uh, pieminēta. Mēs esam ļoti atvērti. Mēs nedomājam, ka uh, parakstot tirzniecības nolīgumus Mums ir eh, visu laiku jāspiež uz šiem zaļajiem noteikumiem. Mēs eh, gribam atvērtu tirgu un nu, nevar, to, protams, arī tik ļoti mēģināt ietekmēt uzņēmumu politiku. Nu, pēdējās 20, minu, 20 eh, sekundēs varbūt varētu mēģināt atbildēt vēl uz pēdējiem jautājumiem. Tātad par Eh, mēģinājumu apiet normas, eh, piemēram, caur Kanādu, jo Kanādā ir arī nu, cita likumdošana, un te varētu minēt arī Šveici un citas vietas, piemēram, ja tiek dibināts uzņēmums un kopuzņēmumi, eh, kur tad gal galā ir to sēdeklis, bet mums ir pat varbūt jārunā nevis par to, kur atrodas šis uzņēmums, kas piedalās iepirkuma procedūrā vai ASV vai Kanādā, Un ja jūs, piemēram, esat savu preci saražojis Amerikā un, un deklarēt uzņēmumu Kanādā, jums neko nedos. Tas ir jāpaturprātā. Tāpat izskanēja jautājums par kabotāžu. Uh, Nu, te ir eh, tādas tehniskas detaļas eh, jāņem vērā. Kabotāža attiecas uz tiem, eh, kas piedāvā pakalpojumu, bet varbūt tas nenozīmē, ka jums obligāti pieder kūģis. Piemēram, Eiropas Savienībā norisinās kabotāžu, un ja ir kabotāža šī preču pārvadāšana starp divām dalību valstīm, mēs saprotam, ka varbūt nu, šeit tirgus nemaz nav tik milzīgs, jo starp valstīm Eiropā jau nav arī tik milzīga attāluma. Un tad ir jāsaprot, vai jūs esat pakalpojumu piedāvātājs vai jūs esat uzņēmums, kas, piemēram, ir uzvarējis valsts iepirkuma procedūrā un valsts uzdevumā iepērk nu, bagarēšanas kuģus vai arī ledlaužus, un tad ir jāsaprot, kur šis kuģis vēl ir jāražo. Kas pārī kunga jautājums par uh, valsts pakalpojumiem. Mums pat tiešām runājot par iepirkumu, nevajadzētu tik daudz runāt eh, par to, kāda veida pakalpojumi piedāvā brīvajā tirgū, bet arī par sociālajiem pakalpojumiem, par eh, komunāliem pakalpojumiem nevar tur tos visu laiku privatizēt. Un mēs nedomājam par to, kurš var piedāvāt pakalpojumu. Mums jādomā par eh, šiem eh, pakalpojumiem, kas tiek sniegti pašvaldībās un valstīs, kas šeit nav iekļauti, un jāsaprot arī, kas nav. Kādi ir mūsu uh, iepirkuma noteikumi, tos nedrīkstam vājināt. bija Kasparī kunga jautājums par to, kāds ir potenciāls un apjomi. Jārunā arī par statistikas caurskatāmību. Nu, statistikas mūsu rīcībā nav, neviens par to neziņo. Nu, ir ļoti jauki, ja jūs varat uzzināt, cik daudz līgumu ir tikuši noslēgti, bet no kurienes nāk šie skaitļi? Ir ļoti grūti tiem izsekot, ja it sevišķi runājam par modernām piegādes ķēdēm. Mums ir pašiem savas aplēses. Uh, un mūsu rīcībā ir ASV statistikas dati, ir arī elektroniskie dati, bet, nu, tie netiek aktualizēti ļoti regulāri, un jādomā, kādi ir patiesie šķēršļi, ja jūs, piemēram, uzņēmumam pavaicāsiet, kāds šķērslis ir jūsu ceļā, viņi te nerunās par skaitļiem, nemētāsies ar statistikas datiem, viņi runās par kaut ko pilnīgi citu. Vēl uh, eh, Vinklera kungs šķiet uzdeva jautājumu par vīzu, ja mēs runājam par CETA, tas neatiecās uz vīzām, uh, tā bija daļa no tirzniecības sarunām, un es esmu to jau atkārtojis vairākas reizes. Ir dalība valsts, kuru pilsoņiem joprojām ir nepieciešams vīzas, lai dotos uz ASV. Uh, eh, šis jautājums tiek risināts, un mēs esam runājuši arī par grantiem. Uh, Šķiet, ka uz vienu jautājumu vēl neatbildēju, bet nu, neatceros, kurš īsti tas bija, vai kāds man var palīdzēt. Jā, yeah, ok. This is, again, maybe trade issue, of course, as a commission official. Jā, nu kā komisijas ierēdnis. Uh, Es varu teikt, ka kopā ar izaugsmas ģenerāla direkcijas kolēģiem mēs Eh, veicam arī ietekmes izvērtējumu, kā eh, viss šī likumdošana tiek iz, izvērtēta, īstenota. Un, nu, paldies par jūsu uzmanību. Paldies, eh, turpin priekšsēdētājs, paldies Šleiga Milha kungs. Mēs noteikti pie šiem jautājumiem atgriezīsimies. Nu jau kādu patsmito reizi novēlu jums panākums turpmākajā darbā un ir jauka, ka kāds mēģina cīnīties par mūsu Eiropas pozīciju. Nē, nē, statistikas nav, saka priekšsēdētājs. Esam uh, beiguši šo uzklausīšanu. IMCO komitejas referents var kaut ko piebilst, Dīter, Tita. Uh, Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs. Domāju, šodien mēs runājam par ļoti svarīgiem aspektiem. TTIP ietvaros mēs dzirdējām ļoti interesantus viedokļus, skatījāmies prezentācijas, bija arī ieteikumi, ko darīt um, sarunu laikā, lai kaut ko panāktu, un viens no maniem secinājumiem ir tāds, kā labā mēs vēlamies kaut ko panākt. Eiropas eh, MVU ir jābūt eh, tādiem kā čempioniem, un mums ir eh, Eiropas Savienības sarunu vedēji jāmudina pārliecināt ASV, ka MVU intereses šeit patiešām ir prevelējošas gan Eiropā, gan ASV. Tie, tas ir mūsu izaugsmes darba vietu dzinējspēks un arī digitālā ekonomika šajā kontekstā ir ļoti svarīga. Un mums arī ir jāsaprot, eh, kā labāk eh, garantēt piekļuvi eh, publiskajam iepirkumam, un mums ir jāsaprot, ka gan federālajā, gan valsts līmenī, štātu līmenī mums ir jāpanāk progress, un ASV arī ir jāiesaistās šajā darbā, un Eiropas Savienības sarunu vedēja, viņi varēs savus sarunu partnerus ASV pārliecināt par uh, uzlabojumiem grantu politikā ASV, tad mēs arī panāksim izdevīgāks noteikums uh, Eiropas uzņēmumiem. Protams, sarunas turpināsies, un es ceru, ka valsts iepirkumu līmenī eh, mēs patiešām panāksim daudz, eh, īstenosim savas ambīcijas un mūsu eh, uzņēmumi varēs arī saprast, kāda ir šī papildu vērtība piekļuvēja ASV tirgu. Paldies! Es tagad uzstāšos, ka TTIP referents no parlamenta, saka Langas kungs, liels paldies mūsu ekspertiem. Šīs bija ļoti auglīgas diskusijas un domāju, ka. Mēs pat esam, nu, tādu cietāko riekstu pārkoduši šajā sarunu laikā. Mums ir ļoti daudz problēmu, ķībeļu, mēs par to diskutējam sabiedrības acu priekšā, bet šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es ņemot vērā arī sarunu vešanas procesu, kas ir uh, norisinājies jau ilgāk par trim gadiem. Un ja nebūs nekāda progresa nākamā uh, sarunu kārtu laikā, nu tad jūlijā mums ir jāsaliek galvas kopā un jāpadomā, vai mēs varam kaut ko darīt, vai arī jāpasaka Amerikai, nu nē, tik ātri mums neizdosies vienoties. Jā. Yeah Mēs dzirdējām arī par dažādiem joprojām ceļā esošiem šķēršļiem šorīt, ņemot vērā arī to, ka ir federālais līmenis, štātu līmenis. Un šis mm, līmenis, ko finansē no visas valsts kases, un tad šis uh, subfederālais līmenis. Mums tā tad ir nepieciešama caurskatāmība, statistika un. Mums ir jārunā par uh, ekoloģisko politiku, sociālo politiku un tam visam ir jānorisinās tādā saskaņotā veidā, lai mēs lai mēs varētu panākt konkrētus taustāms rezultātus un mūsu darba ņēmējiem un darba devējiem tāpat. Tas ir viss Eiropas interesēs. Visu ieinteresēto pušu labā tam ir jānotiek. Nu, ne jau kaut kādu vienu uzņēmumu vai vienas ekonomikas nozars interesēs. Uh, Un, protams, mēs varam arī panākt uzlabojumus, nu, gan ES, gan ASV, un es esmu noskaņots optimistiski. Es ceru, ka sarunu vedēji atradīs uh, tādu veiksmīgāko taktiku, kā kaut ko panākt. Un, protams, nu, jūlijā viss vēl nebūs cauri. Laiks rādīs, Un novēlēšu sarunu vedējiem panākums nākamajā kārtā. Paldies, Viki Forda, jā, gribēju arī pateikties visiem, kas ieradās, un jāsaka, ka valsts iepirkums ir ļoti svarīgs tēmats iekšējā tirgus komitejai. Mēs esam, protams, pārliecināti, ka lai Uh, gūtu sabiedrības atbalstu TTIP, mums ir jādemonstrē, ko tas nozīmēs Eiropas uzņēmumiem, ka tie arī kaut ko iegūs. Uh, un mazo uzņēmumu federācijas pārstāvs teica, ka ir jāpārliecina arī e, par caurskatāmības nepieciešamību mūsu uzņēmuma un, protams, e, otrajā e, sarunu kārtā, otrajā diskusiju kārtā bija arī praktiski ieteikumi, kā varētu sadarboties, piemēram, digitālās ekonomikas jomā un tā tālāk. būtu patiešām ļoti sarežģīti mainīt šeit kādus uh, politiskos atzinumus, un mēs arī uh, gribam, lai uh, nu, mums būtu tāds atbalsts aizmugure vedot šīs sarunas, un Dita teica, ka ir jāturpina šis darbs, nu nepateiksim, neteiksim, ka tas ir jau ceļa gals, mums ir jādomā vienkārši par praktiskiem risinājumiem, kā uh, atvieglot arī, piemēram, valsts iepirkuma procedūru, ņemot vērā arī tādas jaunas uh, sektors ar lielu izaugsmas potenciālu, kā, piemēram, digitālā programma. Turpināsim darbu paturēsim prātā vairākas iespējas abās Atlantijas okeāna pusēs. Un ja mēs runājam par valsts iepirkumu, zāles aizmugurē ir vairākas brošūras, kur ir informācija par valsts iepirkumu procedūru Eiropas Savienībā. Nu, varbūt Jūs uh, varat arī deputātu aizvest uz saviem vēlēšanu apgabaliem, organizācijās uh, izdalīt šīs brošūras, jo tur ir praktiski ieteikumi. Un es pati savā vēlēšanu apgabalā bieži dzirdu daudz jautājumu tieši par valsts iepirkumu. Nu, es domāju, tas ir tāds uh, veiksmīgs informatīvais materiāls. Un, ja jūs mēģinat, ja jums kādreiz vēlētāji uzņēmumi uzdod jautājumus par to, kā tad īsti norisinās valsts iepirkums, jūs varat. Uh, Eh, piedāvāt viņam šo informāciju. Paldies visiem! Paldies, turpina Langskungs, paldies par šo labo sadarbību, un tagad pēc divām minūtēm sāksim Inta sēdi šeit divus stāvus zemāk, tā tāda eh, eh, P1A002 zālē, šajā pašā celtnē.